un kungi, lūdzu apsēdieties savās vietās. Tagad balsosim par kvestoriem. Šis ir elektronisks balsojums. Ir iesniegts sekojušas kandidatūras.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 Kandidāti un kandidātes man paziņoja, ka uh, viņu kandidatūras ir piedāvātas uh, saskaņā ar viņu pārliecību, tātad viņi nebija pret to. Pirmajā uh, vēlēšana kārtā ir nepieciešams kvalificēts vairākums, otrajā vienkārši vairākums. Un uh, procedūra norisināsies tāpat kā vakardien, kad mēs vēlējām priekšsēdētāju vietniekus. Ir iesniegti sešu kandidātu saraksti piecām vietām. Tā tad eh, derīgi būs tie biļeteni, kuros būs atzīmēti maksimāli pieci kandidāti. Tātad nevis biļetenos, bet tas notiks elektroniski, bet jūs varat tātad maksimāli atzīmēt piecus kandidātus. Nu, jums nevajag piecus katrā ziņā ievēlēt, jūs varat nobalsot tikai par vienu, vairākiem, bet ne vairāk kā par pieciem. Tagad gribēju vaicāt, vai kādam ir jautājumi par tehnisko norisi. Vai es tomēr varu rēķināties ar to, ka jau vakardien esat ietrenējušies un uh, esat pietiekami labi apguvuši procedūru. Nu, vismaz Ferhofštāt kungs to ir apguvis. Nu, skatos, ka neviens neprotestē, līdz ar to varu secināt, ka esat jau patiešām apguvuši visu, kā tas notiek. Dāmas un kungi, sākam balsot par kvestoriem. Sākam balsot. haben alle Abgeordneten. Vai visi deputāti ir nobalsojuši? Ja. Nē, also jetzt moment mal, das ist. Uh... Äh, Vienu mirklīti. Es vēl nebēju, neteicu, ka esam beiguši balsot. Ir daži kolēģi, kas ir ieradušies tikai tagad, tā tad mēs vēl neesam beigus, bal, beiguši balsošanu. Nē, nē, nu tā neies cauri. Es neteicu, ka esam beiguši balsot, jo daudz kolēģi tieši tagad ierodas zālē. Tagad mums ir jānulē šis balsojums un jāsāk no jauna. Bitte? Äh, diesen Wahlgang. Meine Damen und Herren, ich bitte einen Moment Aufmerksamkeit. Dāmas un kungi, lūdzu mirklīt uzmanības. Es nezinu, kas te ar tehniku ir noticis. Nu, bet nešķiet, ka es būtu teicis, ka varam tagad beigt balsot. Līdz ar to vēl nevar skaitīt balsis. Tagad ir piecas pāri vieniem. Daudz kolēģi joprojām nāk iekšā. Tādēļ es teicu, ka mēs turpinām balsot. Tagad mēs atkārtosim balsošanu. Lūdzu. Sr. Presidente, é uma, é uma interpelação. Priekšsēdētāji. Par procedūru man šķiet, ka tad, kad jūs sakāt, sākam balsot, tad ir noteikti, cik cilvēki atrodas zālē. Un, protams, vienmēr kāds ierodas vēlāk vai dodas ārā no zāles, nu, es domāju, nav nekādas jēgas pagarināt balsošanu, jo visu laiku kāds te staigā iekšā ārā, tā tas alaži ir bijis. Tieši šī iemesla pēc priekšsēdētāji balsojuma atkārtošana varētu ietekmēt rezultātus. Mēs esam lēmuši pēc brīvas gribas un nevajadzētu tagad kaut ko mainīt priekšsādātāja kungs. Man tas šķiet pašsaprotam. Dārgais deputāta kungs, tā tad šeit ir jāievēro reglaments, un reglaments ir tāds, ka balsošana ir noslēgusies tad, kad es to paziņoju, un es to neteicu šoreiz ich hatte diesen wahlgang nicht für geschlossen erklärt. wenn dann in diesem haus. es neteicu beidzam balsot un ja šeit kāds nospiež kādu podziņu es protams nevaru to apstādināt bet tas noteikti nenozīmē ka e, vēlēšanas ir norisinājušās tā kā tam vajadzēja būt. tādēļ atkārtosim tagad balsošanu. Dāmas un kungi, lai viss notiktu saskaņā ar procedūru un gribēju būt solidārs pret kolēģiem, kas ieradās vēlāk, es uz viņiem gaidīju, un tagad es teikšu, sākam balsot, jums būs divas, trīs minūtes, lai nobalsotu, un tad es teikšu, beidzam balsot, un tikai dzirdot šo teikumu, beidzam balsot, tikai tad tehniķi drīkst spiest savas pogas, un lūdzu ievērojiet to.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 haben alle abgeordneten abgestimmt? vai visi ir nobalsojuši? beidzam balsot. lūdzu sākam balsu, eh, balsu skaitīšanu tagad. das ergebnis ist wie folgt frau Sekojoši rezultāti Šarķī kundze 452 balsis, Liberācka kungs 443, Bērdas kundze 425, Kovačēka kungs 420, Korska kungs 288, De Jonga kungs 252. Tā tad neva, bija nepieciešamas 339 balsis, 19 balsis bija nederīgas, 339 balsts tātad ir derīgs, līdz ar to ir ievēlēta Morāna Šarķie kundze, Liberācka kungs, Bierdas kundze un Kovačev kungs. Sirsnīgi jūs sveicu ar ievēlēšanu amatā. So, wir brauchen jetzt einen. Tagad ir nepieciešama otrā vēlēšana kārta. Gribēju pavaicāt. Kārskunda Jonga kungiem. Vai viņi vēlas saglabāt savus kandidatūrus? De Jonga kungs? Jā. Ja? Kārski kungs? Labi. Lūdzu, ņemiet to vērā.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 Vai visi paspēja nobalsot? Dann ist der Wahlgang geschlossen. Beidzam balsot. Auf Herrn Karski einen vielen 307. Karska kungs. 347 balsis, eh, viņš ir ievēlēts, viņš ir saņēmis nepieciešamo balsu skaitu meine damen und herren dann haben wir alle wahlen dāmas un kungi esam uh, organizējuši visas vēlēšanas tagad mums ir jānobalso tikai par komiteju locekļiem un komiteju skaitlisko sastāvu ir priekšsēdētāja konferences lēmums un tie kas balso par šo lēmumu lūdzu paceliet roku kas ir pret atturas